vienas minūtes runas pēc 150. pānta reglamentā. Runātāji šovakar ir saņēmuši informāciju, ka viņi ir saņēmuši runas laiku, jo ir ļoti daudz, kas ir ieinteresēti runāt. Vispirms vārds, kā pirmajam, pirmajā runātājā, Estaras Feragutis kundzē. Lūdzu. Gracias, senora prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Lisabonas līgums Eh, savā trešajā pāntā runā par sociālajiem, ekonomiskajiem, teritoriāliem jautājumiem, kā arī par solidaritāti starp dalībvalstīm. Šī kohēzija, it īpaši teritoriālā kohēzija, ir viens no Eiropas Savienības galvenajiem mērķiem, lai varētu nodrošina harmonisku attīstību un lai varētu atbrīvoties no reģionālajām uh, atšķirībām. Tāpat arī Lisabonas līgums atbalsta salu reģionus. Es uzstājos tāpēc, ka Spānijas valdība uh, ir paziņojusi par to, ka tiek Eh, samazināt lidojumi uz, eh, samazināt subven, sub, eh, subsīdijas lidojumiem uz Baleāru salām, Kanāriju salām, Seutu, uz Seutu un Meliģu. Manuprāt, lidmašīna ir nepieciešams un vienīgais gandrīz transporta līdzeklis šajos reģionos, kas ir ļoti atkarīgi no transporta, jo tas ir vienīgais veids, kā uzturēt sakarus ar ārpasauli. Un tāpēc e, tas ir nepieciešams reģionu konkrētspējai. Es aicinu Eiropas parlamentu atbalstīt atbalstīt šo teritoriālo kohēziju un gribu aicināt. Sisnieks, eh, paldies, eh, paldies. Tālāk eh, vārdu saņems Mirska kungs. Lūdzu, arī uz vienu minūti. Godātais priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi, ir zināms, ka melot ir slikti. Ir zināms, ka ja kāds kaut ko sola, bet pēc tam savas solījums neizpilda, tā ir krapšana Tātad sešus gadus atpakaļ, kad tika vestas sarunas par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, Latvijas valdība apsolīja ies paplašināšanas komisāram, ka tā atrisinās nepilsoņo problēmu. Joprojām šis jautājums nav atrisināts. Latvija jau sen ir ES sastāvā, bet 300 tūkstoši Eiropas iedzīvotāju, kas dzīvo Latvijā, šodien paliek bez statusā. Man liekas, ka meloties līmenī kļūst par modi. Varbūt es maldos. Ja es maldos, nu tad jārisinās šo problēmu. Tā ir ļoti svarīga. Paldies jums par uzmanību. Sirsnīgs paldies. Tālāk vārds Krisam Devisam. Priekšsēdētāji, ļoti bieži mēs esam runājuši par gāzes un ekonomiskās blokādes problēmām. E, kuru uztur Izraela. Bet e, mums e, pārāk reti ir bijis, bijis iespēja runāt par labām lietām gāzes sakarā. Piemēram, bērnu uzstādītie rekordi Gazā, piemēram, pūķu laišanā, ko ir paveikuši Gazas bērni. Un es ceru, ka parlaments apsveiks eh, bērnus par sasniegumiem un gribu atgādināt, ka puse gāzi iedzīvotāji ir vecumā līdz 18 gadiem. Viņi ne par vienu nav balsojuši, viņi nav atbildīgi par eh, konfliktu problēmām šajā jomā. Viņi vēlojas dzīvot normālu dzīvi ar tādiem, ar normāliem centieniem dzīvā, dzīvē. Un es gribu pateikties Andrai un visām organizācijām kas strādā Gazas eh, interesēs, nevarētu organizēt vasaršu nometni. Sirsnieks, paldies! Tālāk eh, Alfonsī vārds, lūdzu. Priekšsēdētāji. Startautiskā prese eh, mūs ir sniegusi eh, mudinājumus Basku zemes sakarā. Un ETA ir veikuši, e, veikuši uzstāšanos. Viņi runā par e, militāro darbību beigšanos, kas ir vairāk nekā vienkārši pamieris, kas atspoguļas medijos, kā arī starptautiskās kontrolas ieviešanu, kurā piedalīsies Eiropas Savienība. Ziemeļīrija uh, e, siedzīvotāji ir snieguši savu devumu veidojot uh, 98. Eh, gada miera procesu. Arī Basku zemē Eiropas Savienība ir jāuzņemās savas atbildības, lai eh, cerība, kas atzimst eh, šodien, lai to nesagrautu citi aizspriedumi, ko izvirza konservatīvie. Eiropas parlamentam ir jāsako tam, lai tas varētu izmantot visas iespējas, lai miers varētu turpināties Basku zemē, kas atrodas pašā Eiropas centrā. Priekšsēdētāji, es vēlreiz uzstāju uz to, ka Basku zemes konflikts notiek pašā Eiropas centrā Tas ir bīstams demokrātijai un Eiropas Savienībai ir aktīvi jāmeklē mierīgs risinājums. Paldies! Tagad došu vārdu Fokskungam lūdzu. Paldies! Katrā Eiropas Savienības dalība valstī ir uh, jāveic nopietni taupības pasākumi. Mēs esam pieredzējuši, ka valstis samazina savus izdevumus un arī nodokļu maksātājiem ir jāmaksā uh, augstāka maksa. Mums vajadzētu pašiem uzdot jautājumu, kādēļ Eiropas parlamenta galvenā prioritāte nav aizsargāt savus nodokļu maksātājus, ko mēs tieši pārstāvam, un samazināt Eiropas Savienības izdevumus. Tas ir vienkārši absurdi, ka mēs eh, iztērējam naudu tieslietām, izglītībai un dažādiem pakalpojumiem, bet eh, šīs jomas tomēr uh, tagad rēķinās ar mazāku uh, finansējumu. Un uh, jāņem vērā, ka arī daudziem ierēģiem tiek izaudēts algas, bet pati Eiropas Savienība nav tik disciplinēta savos izdevumos. Ja dalībvalsts samazina savus, samazinātu savus izdevumus par 20% nākamajos piecos gados, tad mums vajadzētu to pašu pieprasīt arī no Savienības. Mēs pieprasām, lai komisija varētu samazināt savus izdevumus un neizdoto naudu piešķirt dalībvalstīm. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Nākamais runātājs. Šļūtis kungs. Jā, proedre. Paldies, priekšsēdētāji! Krīze Eirozonā ir piespiedus Grieķiju veikt konkrētus pasākumus saskaņā ar komisijas un ko, SVF prasībām. Ir uh, likvidētas vairākas augsta līmeņa pozīcijas Grieķijā, bet joprojām norisinās streiki. Lēmumi Grieķijā tiek pieņemti saskaņā ar Eiropas kopienu memorandu. Tos nepieņēma Grieķijas valdība patstāvīgi. Un uh, es vēlējos norādīt uz sekojošo. Uh, arī Eiropas Savienībā mēs piedzīvojam finansiālu streiku, finansēšanas mehānismi, kas tika izveidot saskaņā ar 22. pantu, netika pakļauti tautas, nāciju viedoklim un netika pakļaut arī Eiropas parlamentu viedoklim, netika uzklausīt mūsu pilsoņu. Tātad beidzot vajadzētu uh, kaut ko darīt un atjaunot kārtību Eiropa padomē. Paldies, Baftankungs! Uh, you, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pārstāvu Velsu un kā šī apgabala. Uh, deputātam eh, man ir ļoti liels bažas par to, ko ir eh, paredzēts darīt. Piemēram, eh, runājot par Britu atlaidi, saskaņā ar Levandovsku kungu tas vairs nav attaisnojumi. Levandovska kungs īstenībā ir lauz savu solījumu, bet jums vajadzētu arī paskaidrot, kādēļ Britu pilsoņiem tagad vajadzētu maksāt augstākas summas, kur tad šeit ir godīgums, kā jūs varbūt būsiet dzirdējis, ir nepieciešami 10 miljārdu eiro, 10 miljardu mārciņu, eh, kas ir jāiemaksā starptautiskajā valodas fondā. Arī cits valsts cīnās ar finansiālām grūtībām, piemēram, Ungārija un Latvija. 23 miljārdu mārciņu ir jāsamaksā, lai izglābtu eiro. Cik daudz eh, vēl mums būs jāmaksā? Eiros pas Savienību pieprasa, lai valstis samazina savus izdevumus, bet Eiropas Savienības izdevumi joprojām palielinās. Vai jūs varētu beigt uzstāties, vai tā priekšsēdētāja? Bet eh, ko tad nodokļu? nodokļu maksātāji gūs no šīs aplamās savienības. Paldies, turpin priekšsēdētāji, pārtraucot runātāji. Nākamais ir Feigedī kungs. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Ungārijā ir, mēs svinējām 70. vīnes lēmuma gadskārtu. Mēs pieredzējām to, ka tika izskausta tā netaisnība, kas tika pieņemta ar Versaļas līgumu mēs uzskatām, ka Trianons diktāts nebija attaisnojums bija cilvēki, kas nevarēja atgriezties dzimtenē pēc otrā pasaules kara. Manis pārstāvētā partija Jobika cer, ka Eiropas Savienība varēs apvienoties bez robežām. Es vēlētos, lai Eiropas parlaments būtu atklāts, lai cilvēkiem būtu pašnoteikšanās iespējas šajā apgabalā. Pirms trim mēnešiem es atvēru biroju Es lūgtu, lai kolēģi, eh, runātājs tiek pārtraukts. Melēčevs kundze lūdzu. Merci, madame la présidente. Je voudrais soulever la question qui fait la... Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos runāt par kādu tematu, kas ir atspoguļots ļoti daudzos plašsaziņas līdzekļos, proti par uh, eh, Romu pārstāvu integrāciju sabiedrībā. Rītdien būs arī Eiropadoms diskusijas par šo jautājumu, un es ceru, uh, ka tiks, tas tiks iekļauts likumdošanā, Eiropas Savienības likumdošanā, un ceru, ka po populistiskās un instrumentalizētās diskusijas vienreiz beigsies. Ir nepieciešamas eiropeiskas stratēģijas, lai šos cilvēkus varētu integrēt Savienībā pēc iespējas labāk. Viņiem ir jādrošina piekļuva izglītībai, eh, atbilstošai izglītībai un jāņem vērā, ka izglītība ir iekļaut 2020 stratēģijā. Jābūt piekļuvai medicīnas aprūpei, eh, plašaziņas līdzekļiem un ir jāparūpējas par šo cilvēku pilnīgu integrēšanu arī darba tirgū. Arī Eiropas Savienības finansējums, kas ir paredzēts šādiem nodomiem, ir patiešām jāiztērē. Dalībvalstīm šī nauda ir jāiztērē praktiski un patiešām vajadzētu cīnīties pret šo problēmu. Paldies! Nākamā runās Gančils kundze, lūdzu. Schengen reprezintă un spațiu comun de liberă circulație și consider că România îndeplinește... Liels paldies, priekšsēdētāji! Mēs runājam par pilsoņu brīvu pārvietošanos. Eh, Rumānija ir eh, izpildījusi visas normas, kas ir nepieciešamas. Un eh, to ir apstiprinājušas arī vairākas izvērtēšanas procedūras. Izvērtēšanas procedūra noslūgsies šī gada beigās. Es esmu pārliecināta, ka Rumānija var kontrolēt migrācijas plūsmu, kas norisinās pie Schengenas. Uh, telpas ārējām robežām. Es ceru, ka citas dalība valsts var būt mierīgas par šo situāciju, bet mēs nevēlamies uh, ierobežot Eiropas Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanos. Vajadzētu uh, parūpēties par to, lai arī romtautības cilvēki varētu brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā, jo nevar pieļaut ko tādu, uh, ka uh, Rumānijas uh, iestāju Schengens Uh, telpā saista ar šo cilvēku brīvu pārvietošanos. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos runāt par uh, cilvēkiem, kas tika apcietināts. Y una vez más, Mēs eh, runājam ļoti daudz par uh, cilvēku tiesību aktīvistu atbrīvošanu Kūbā un citās valstīs, bet Marokas eh, sakarā mēs neko neesam darījuši. Un uz spēles ir likta mūsu uzticamība. Es kā Eiropiete un cilvēku tiesību aktīviste izsakos par šo cilvēku atbrīvošanu. Mums ir jābūt aktīviem un mums ir uh, jāparūpējas par to, lai šie cilvēki tiktu atbrīvot un lai viņi varētu eh, tapt sadzirdēti. Es domāju, ka Basku zemes nākotnē ir tikai Basku tautas rokās un mums vajadzētu eh, uzstāties eh, pārliecinošāk un kaut ko panākt lietas labā. Paldies! Nākamais ir Migārska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kad uh, mēs atpūtāmies Diemžēl mūsu austrumu partneris Krievija kārtēju reizi pārkāp cilvēktiesības. Mēs varējām redzēt, ka Ingušijā, Dagestānā vairāk kārt cilvēki tika apcietināti, arī demonstranti tika apturēti. Notika tas arī 30. augustā un jūlijā, un Panamārievs, Udaļcovs, Šnaider kungs, Andrejs Dmitrievs, Aleksandrs Mudimovs, Pivarova kungs. 25. augustā, kad notika YouTube grupas koncerts Maskavā, tika konfiscēts un iznīcināts Amnesty International uh, īpašums. Manuprāt, šādi notikumi vienmēr ir jāskata ļoti nopietni, un vienmēr, kad kaut kas tam līdzīgs notiek, tad Eiropas Savienība ir jārunā par tādām lietām ar mūsu partneriem. Nedrīkst pieļaut šādas lietas. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Figareda kundzu. Paldies, priekšsēdētā. Šovasar pat arī pagaidu nodarbinātību nevarēja pazemināt bezdarba līmeni. Kādi 20% jaunieši Eiropas Savienībā saskaņā ar Eurostat pēdējiem datiem ir bezdarbnieki. Un šī situācija ir ļoti nopietna, ir tīpaši tādēļ, ka ne komisija, ne valdības neuzskata, ka bezdarba iznīcināšana ir prioritāte. Stabilitātes paktā uh, ir runāts par budžeta taupīšanas pasākumiem, bet īstenībā tas negatīvi ietekmē jauniešu nākotni tādās valstīs kā Francijā. Tur jaunieši tiek atlaisti, pat kolektīvi, tiek pārkāptas Roma tiesības, tāda ir arī ksenofobijas problēmas, un šī attieksme ir absolūti nepieņemama. Manuprāt, skaidri un gaiši jāpasaka, ka tikai un vienīgi Cilvēku brīva pārvietošanās, kapitāla un pakalpojuma brīva kustība ir iespējama. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Fernandes kungs. Obrigada, Sra. Presidente. Na União Europeia. Inf... Paldies! Diemžēl Eiropas Savienībā simtiem tūkstošu meža hektāru nodeg katru gadu. Šogad, piemēram, 100 tūkstoši. Un pat arī dabas parki nav aizsargāti no meža ugunsgrēkiem. Piemēram, kādā apvidū 800 tūkstoši hektāru meža tika iznīcināti. Un uh, meža ugunsgrēks īstenībā ir arī mūsu bagātības, mūsu mantojuma postīšana gan videi, gan cilvēkiem ir ļoti nopietni, ļoti nopietnas problēmas. Manuprāt, Eiropas Savienība neveic attiecīgu meža ugunsgrēku profilaksi. Un meža ugunsgrēku dēļ veidojas arī uh, tūkstneši, veidojas tukši apgabali, un Eiropas Savienībai ir vajadzīga sava stratēģija. Paldies! Lielas paldies! Un tagad lūdzu Kretu kundze. Paldies! Trīs mēneši ir pagājuši kopš Tokaš kungs ir kļuvis par Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētāju. Daudz ir teikuši, ka var rasties separatisma problēmas. Un šeit, tad, kad jaunās dalība valstis mēģina cīnīties ar savu pagātni, Šeit Tekaš kungs, diemžēl, kurina ekstremismā un separātismu ugunskuru. Viņš ir veicinājis teritoriālās un etniskās autonomijas arī Rumānijā. Un tas, protams, ļoti negatīvi ietekmē Eiropas Savienības dalību valstu teritoriālā integritāte. Tāpēc es ļoti gribētu, lai uh, šī persona vairs nestrādātu savā amatā. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka pagājuši nedēļu mēs pabeidzām sarunās par finanšu uzraudzības pakotni, par ko ir paredzēts balsot nākamajā plenāru sēdē. Vēlos teikt, ka mēs līdz galām cīnījāmies, lai Eiropas, Eiropas centrālās bankas vadītājs pirmajos piecos gados strādāt arī par Eiropas sistēmisko risku vadītāju. Mūsuprāt, uh, Uh, šī reforma ir ļoti svarīga. Tas nozīmē, ka Eiropas centrālā banka daudz plašākā mērā iesaistīsies Eiropas Savienības fiskālā tirgus uzraudzību, un tas arī nozīmētu, ka Trišē kungs, kad dosies šeit, runāt ar mums, ar Eiropas Savienības deputātiem, viņš runās arī par finanšu uzraudzību, ne tikai par cenu stabilitāti. Esmu liberāls, tāpēc uzskatu, ka reformas labākas par revolūcijām, un tāpēc šajā gadījumā šādu reformu dēļ finanšu institūcijām būtu grūtāk rīkoties kā līdz šim un izraisīt varbūt kārtējo krīzi. Un tagad lūdzu Macijas kundze. Paldies, priekšstādātājas kundze. Portugāli. Kur uh, e, pastāv kāda kurpju fabrika, daudzi uh, darbinieki tika atlaisti ar uh, vienkāršu izziņu. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi necienīgi. Un kopš krīzes sākuma uh, 8 miljoni cilvēku zaudējuši darbu, un manuprāt šī tendence ir ļoti negatīva. Eiropas Savienība saka, ka tā aizsargā darbinieku tiesības, un manuprāt šādi pasākumi ir vajadzīgi, taču šobrīd ir vajadzīgi papildu pasākumi arī no komisijas puses un arī Portugāles darbiniekiem šādā veidā varēsim palīdzēt. Nevar akceptēt situāciju, ka cilvēki tiek atlaisti vienkārši ar īsziņas palīdzību. Liels paldies, Lūdzu, Hegenes kundze. Hegensa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos runāt par banku darbību. Tagad 25 miljārdi eiro tika iztērēti, lai glābtu bankas. Izskatās, ka tagad nu jau būs 35 miljārdi eiro. Un situācija ir tāda, ka īrijas valdība nezina īsti, cik izmaksās banku glābšana. Viņi vienkārši saka, ka tā varētu būt, bet reāli tie ir 210 miljoni eiro nedēļā īru nodokļu maksātāji. Un situācija neuzlabojas. Īrijas uh, minist, uh, finanšu ministrs dosies uz Briselu šonedēļ, lai uh, lūgtu atļauju turpināt banku glābšanu. Uh, Un es ļoti gribētu, lai šajās, šādā situācijā uh, īrijas valdībai tiktu ieteikt risināt situāciju nevis desmit gadu laikā, bet trīs gadu laikā. Liels paldies un tagad lūdzu ministrs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Šobrīd Čīlē 33 nepilngadīgie uh, prasa mūsu palīdzību un Un viņam jāpalīdz arī tiem, kas strādā raktuvēs, un tīpaši, ja viņi ir nepilngadīgie, un mēs saprotam, ka šo, eh, ka šo jauniešu glābšana arī Spānijā šobrīd ir Un šie ograči ir uh, atkarīgi no sava darba, arī viņu ģimenes ir atkarīgas no viņu darba. Un manā reģionā, Spānijā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Arī nepieciešams izveidot tādu ogļu rakšanas nozari, lai tā būtu droša un arī ekoloģiski tīra. Šeit ir strateģiska atkarība, un tas nozīmē, ka ir jāpieņem strateģiskie lēmumi. Lūdzu, Hatvort kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā gadā Zivsainiedzības komiteja parlamentā nobalstīja pret eh, līguma atjaunošanu pēc eh, tā, ka Gvinējas, eh, jaun, Jaungvinējas teritorijā notika slaktiņš un tagad ir notikuši vēlēšanas, kas būs pirmās demokrātiskās vēlēšanas kopš 59. gada, un Eiropas Savienība sūtīs novērotājs uz šīm vēlēšanām, Mēs sekosim, kas tur notiek, lai pārliecinātos, ka šīs vēlēšanas ir demokrātiskas. Šī pasaules daļa ir grūtā situācijā, mums ir jāpalīdz viņiem nostāties uz demokrātijas ceļa, un tas attiecas uz Gvinējas Bisaus reģionu, kas arī ir eh, ļoti problemātisks. Eh, šajā reģionā ir vairāk kārt arī atlikts eh, vēlēšana rezultātu pasludināšana eh, krāpšanās dēļ, un Eiropas Savienībai jādara viss iespējams, lai uzlabotu situāciju. Paldies! Tagad Prēdas kungs. Mēs runājam par referendumu Moldovā un. Moldovas pilsoņi vēlējās, lai prezidenta vēlēšanas turpmāk notiktu tiešā kārtībā, un tā varētu arī labāk cīnīties pret ekonomisko krīzi. Uh, referenduma rezultāti tika apkopot, un tam bija arī konkrēti ietekmes valsts politisko situāciju. Uh, Un īsnībā eh, tika paziņots, ka cilvēku līdzdalība referendumā nebija pārāk aktīva, lai eh, šo, šī referenduma rezultātu varētu atzīt par derīgu. Protams, eh, vajadzētu cīnīties ar problēmām, nevajadzētu vienkārši rīkoties tādu nepamatot lepnumu vārdā. Ir jāpadomā arī par Eiropas perspektīvu. Tas ir būtiski Moldovas republikai. Paldies! Jā, ja, kolēģi. Lūdzu, dārgais kolēģi. Genau, Sie haben das Wort. Jā, jā, tieši jums ir vārds. Catalīnas kungs, lūdzu. N-am auzit bine. Ehm, așa cum ați auzit, eh, Republica Moldova se află într-un... Jā, paldies. Eh, nesadzirdēju savu vārdu uzreiz, atvainojos. Uh, Eh, Moldovas republika tiešām saskarās eh, ar politiskām grūtībām jau gandrīz gadu. Mēs apzināmies, ka valsts ir panākusi ievērojumu progresu, ņemot vērā pagājušo laiku. Tad vakardien valstī notikušais referendums uh, varētu principā būt izvirzījis Moldovu no šāda strupceļa, eh, pavirzot to Eiropas virzienā vai pretējā, bet tas nav noticis. Un, eh, manuprāt, eh, tas kopumā parāda tikai to, ka Moldova vēlas virzīties Eiropas virzienā, bet mums arī no savas puses nevajadzētu pamest viņus Tālāk Kazakums. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Tik tiešām ir 1200 musulmaņu garīdznieku Bulgārijā, un eh, kā mēs esam to pieredzējuši, Šeit bija novērojama arī valsts iejaukšanās, jo amatpersonām netika ļauts iekļūt islama ticības ēkās, un šī situācija, šī smieklīgā situācija, var teikt, parāda to, cik drakoniski iejaukšanās notiek uh, reliģiskajās kopienās. Uh, principā pēc skaldi un valdi eh, pieejas. Un es tādēļ aicinātu sākt eh, izmeklēšanu Eiropas Savienības līmenī. Paldies, es izteikšos ļoti lakoniski par Eiropas Savienības aģentūrām. Uh, Šodien es uzstājos Vīnē ar mazu bukletu, kas bija veltīts Eiropas Savienības aģentūram, saka Ehrenhauser kungs. Un uh, iepazīstoties ar šo bukletu, varēja teikt, ka uh, nākamgad eh, savus durvis vērš 40 aģentūras. Tās būs izpilda aģentūras, uh, dažādas citas aģentūras. Tātad mēs varētu teikt, ka katru gadu mēs izdosim papildus 1,7 miljārdus uh, eiro. Un uh, tur būs apmēram Wuchs un die Probleme, die 7000 darbinieki, kas būs jāpieņem darbā šajās aģentūrās, un e, šīs aģentūru e, nepārtrauktā vairošanās varbūt būtu vienreiz jāapstādina. Mums ir jāpiedāvā risinājumi. Es savā bukletā piedāvāju 11 punktu programmu, kā mēs varētu katru gadu ietaupīt pusmiljārdu eiro. Katrs šo bukletu var pie manis pasūtīt manā mājas lapā. Paldies! Paldies, Mikolāši kungs, lūdzu! Dankeschön. Vážený, vážená pani predsednička, kolegyne. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, traģiskais notikums, kas notika pagājušo nedēļu pirmdien Bratislavā, prasīja astoņu cilvēku dzīvības. Šis traģiskais notikums šokē visu Slovākiju. Uzbrucējs 15 cilvēkiem nodarīja zaudējumus, traumas, un 8 ir zaudējuši dzīvību. Visticamāk, šis bija cilvēks ar labilu nervu sistēmu. Viņš rīkojies neapzināti. Taču, jebkurā gadījumā, šis pārkāpums tika rasu naida motivēts. Un valdība šobrīd izmeklē šo traģisko notikumu un tiek spērti soļi, lai nodrošinātu pasākumus, lai aizsargātu sabiedrību lielākā mērā. Tiek atkal un atkal runāts par riska zonām. Vēlos teikt, ka Slovāka republika. Paldies, saka priekšsēdētāji. Jā, devāk. Yeah, uh, thank you, uh, uh, President. Paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz publiskajiem izdevumiem es vēlējos uzsvērt to, cik lielu lomu Eiropas Savienība var spēlēt atvesļošanas procesā. Eiropas Savienībā ir pieejama ļoti daudz fondu, kas ir pieejama septītā pamatprogramma un citi. Eh, iemesls, eh, kāpēc eh, tas ir jādara, ir šis paziņojums, ka 1,7 miljardi mārciņi tiks izmantoti un, un lielākā daļa no tā nāk no ERAF. Ehm, un tas ir ļoti svarīgi, lai varētu atjaunot pilsētas teritorijas nākotnē. Un ehm, vēlos, protams, ehm, pateikties valdībai un visiem iesaistītajiem, kas ir panākuši to, šo fondu piesaistu un cerams, ka tas turpināsies arī pēc 2013. gada. Kelly, kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsarētāji. Uh, tik tiešām 20, Eiropa 2020 stratēģija ir ļoti svarīga. Un ir skaidrs, ka valsts, valstis vēlēsies eh, panākt atjaunojumu energoresursu no noteiktos eh, mērķus, bet tas ir sarežģīti izdarāms. Šobrīd eh, valstis var vienpusēji noteikt kādas vienošanās, bet ir pienācis laiks saskaņā Lisabonas līguma arī daudzpusējas vienošanās slēgt. Un tāpat kā kopēja uh, lauksaimniecības politika un arī zivsaimniecības politika, mums ir nepieciešama arī kopēja enerģētikas politika. Ir ja īpaši, lai sasniegtu šos uh, atjaunojumiem energoresursiem noteiktos mērķus, uh, lai nodrošinātu to, ka tādas valsts kā Krievija neizmantotu savas priekšrocības, kā viņi to ir darījuši pēdējo pāris gadu laikā. Paldies! Paldies! Savu kundzi! doamnă președinte alimentația ne afectează. Paldies, priekšsēdētāji! Pārtika ietekmē gan fizisku veselību, gan arī garīgu veselību ilgtermiņā. Ja neēdīsiet pareizi, varat uh, iegūt diabētu vai uh, sirds asinsvadu slimības, uh, katrā ziņā ir e, tas īpaši būtiski attiecībā uz bērniem. Un es uzskatu, ka mums jādara viss iespējamais, lai veicinātu pareizu ēšanu. Un tāpat es arī uzskatu, ka ir jāizsaka īpaši nožēl par to, ka bez maksas eh, pieejams rotaļlietas kopā ar neveselīgu ēdienu eh, tādējādi traucē. Papa Nikolau kungs. Jā. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Mēs visi runājam par to, ka ir jāinvestē uz eh, zināšanām balstītā sabiedrībā, izglītībā, bet mums tajā pašā laikā Αναφέρω ένα παράδειγμα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Jāņem vērā, ka ir uh, jānorāda uz vājajiem punktiem Eiropas Savienībā. Es konkrēti runāju par Grieķiju. Jums ir uh, jāliek eksāmeni, lai pabeigtu augstu skolu, bet neskatoties uz to, Grieķijas valdība ir lēmusi ka jums ir eh, jāiegūst vismaz desmit balles, lai jūs varētu saņemt diplomu. Mums ir jārunā par ehm, šo izglītības programmu saskaņošanu. Jaunieši tiek eh, uzņemti tautas augstskolās ar 0,9%, bet mums vajadzētu padomāt, eh, ka ir jāpārskata Grieķijas izglītības sistēma. Paldies! Elnök asszony, köszönöm szépen. Jó hír, hogy a közép-kelet... Paldies! Uh, Es vēlējos teikt, ka mēs esam dzirdējuši labas ziņas, proti, ka ekonomiskā situācija arī Dienvidu Austrumu Eiropā sāk atkopties, saka Hercogs kundze. Ungārijas situācija arī kļūst iepriecinoša, bet starptautisko mediju paustā attieksme ir tieši pretēji pasliktinājusies. Mēs arī nedrīkstam samazināt īstermiņa mērķus. Arī uh, ārvalstu valūtā izsniegtie kredīti uh, tagad. Uh, ir paaugstinājušies, tātad ir daudz cilvēku, kam vienkār, kurus vienkārši var izsviest no dzīvokļu, jo viņi vairs nevar nomaksāt kredītus. Es lūgtu, lai starptautiskie investori pārskatītu savu attieksmi pret Ungāriju un uh, to novērtētu labvēlīgāk. Ir, apmēr, ir apmēram 1,5 miljonu cilvēku, kas uh, ir paņemuši kredītu ārvalstu valūtā. Paldies! Regnēšs kundze, lūdzu, paldies. No nu, un... Eh, Makarena ir nevien uh, dēja, bet arī uh, maza pilsēta Kolumbijā. Uh, tā guva uh, ne, nejauku publicitāti. 2009. gadā uh, sūdzējās par piesārņotu ūdeni un uh, pēc tam tika apglabāti 2000 uh, anonīmu cilvēku. Uh, un ir eh, kāda organizācija Justice eh, for Columbia, kuri eh, cīnās par šī, pret šīm netaisnībām. Daudziem no viņiem ir jāslēpjas džungļos. Ir daudz cilvēku, kas ir tikuši izvarot, nogalināt un pēc tam pazuduši bez pēdām. Un šīs organizācijas locekļiem ļoti bieži tiek izteikti draudi. Mēs esam redzējuši šīs māsu kapavietas un uh, runājām ar cilvēkiem, kas šādu vardarbību ir pieredzējuši paši uz savas ādas. Nevienā citā valstī nepazūd bez pēdām tik daudz cilvēku kā Kolumbijā, un jāņem vērā, ka šī nesodāmība ir eh, skaitām 90%. Un mums vajadzētu uh, runāt par to, ja mēs noslēgsim tirdzniecības līgumus ar Kolumbiju, tas ir, kā, būs apbalvojums par sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies! Pēdējais uzstās, uzstāsies pēdējā geokundze šajās, eh, šajos izteikumos. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Eh, jūs eh, par to jau izteicāties, bet es eh, vēlējos runāt par šo sievieti, kam ir piespiests nāves sots Irānā, kuru katru dienu var notikt šis nāves sots, viņu ir paredzēts nomētāt ar akmeņiem. Mēs jau kādā brītu avīzē redzējām vienu attēlu, fotoattēlu, bet ir arī kāda cita sieviete, kam ir piespriezt šāds pats nāves sots. Uh, Ir plaši izvērsta solidaritātes kampaņa, lai vērstos pret šo briesmīgo nāves sodu veidu. Mums par to beidzot ir jārunā starptautiskā līmenī un ir jāuzsāk krimināla vajāšana pret šādu sodu izpildītājiem. Un starptautiskajai kopienai ir jāizdara spiediens, lai pieliktu punktu uh, nomētāšanai ar akmeņiem Irānā. Mēs esam atbildīgi gan kā cilvēki, gan kā deputāti. Mums ir jāizskauž šādas uh, neģēlības un Eiropas Savienībai beidzot ir jāsāk rīkoties. Paldies! Paldies, tūpiem priekšsēdētāji. Tagad runāsim par Porteša kunga ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu finansēšanu. Tagad došu vārdu pašam referentam. Lūdzu.